lasījumam. Laicrīt, kunga ziņojums. Man ir divi runātāji pieteikušies, un vispirms dodu vārdu deputātei, e, kura es ceru ir klāta. Džufrida. Dž deputātei Džufrīdai. E, Viena minūte, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es balsoju par šo ieteikumu otrajam lasījumam jo domāju, ka ir jāuzlabo iedzīvotāju drošība arī autopārvadājumu kontekstā. Pasažieriem jābūt pasargātiem, tāpat arī šoferiem un gājējiem. Kad mēs skatāmies uz auto pārvadājumu jomu, tad zinām, ka šobrīd tiek pieļautas dažāda veida atlaides, nāk klajā jauni dizaini, un tāpēc mums nepieciešams uzlabot dažādus ar braukšanas drošību saistītus aspektus, piemēram, redzamības uzlabošana, un tāpat arī drošības situācijas sadursmes gadījumos. Vienlaicīgi jādomā arī par emisiju samazināšanu. Transporta nozara veic ļoti būtisku darbu Eiropā un ir ārkārtīgi nozīmīgi preču brīvai pārvietošanās mm, ievērošanai. Mums jāuzlabo tāpēc tehniski apstākļi, arī mm, darba ņēmēju darba vietās. Paldies! Gribētu lūgt, turpin priekšādātāji tos, kas šobrīd dodas prom no zāles, darīt to klusiņām, darīt to tā, lai runātāji var turpināt uzstāties. Nākamais runātājs ir Kelī kungs, bet viņa nav zālē. Nē, ir gan. Es atvainojos, jūs vienkārši nebijat savā vietā. Vienu minūti jums, Kelikungs, lūdzu. Paldies! Paldies! Es biju ārkārtīgi priecīgs, ka varēju balsot par šo ziņojumu un balsot tieši tāpat, kā balsoja visa mana grupa, jo mēs atbalstām šo priekšlikumu. Mēs to skatām par nozīmīgu, turklāt mums bija arī ļoti interesants diskusijas par ziņojumu šorīt. Īpaši svarīgi ir tas, ka nodrošinam drošus ceļus pilnīgi visiem šo ceļu lietotājiem. Un tas arī tika minēts ziņojumā. Turklāt mums jāmēģina rast veidu, kā samazināt riski un satiksmes noslogotību kopumā. Ceļi šobrīd ir ārkārtīgi noslogot ar satiksmu, un tā rezultātā ir nu, rodas ļoti negatīva ietekma uz vidi. Par to mums jādomā. Šeit, nu, es domāju tieši par smagajām automašīnām, par kravas automašīnām, kas izmanto ceļus. Es domāju, ka mums šobrīd ir izveidots tas pareizākais pamats, lai darbu šai jomā turpinātu. Paldies priekšādātā. Merci. Liels paldies. Tālāk ķersimies pie Lamasūra kunga ziņojuma par ilg, Eiropas ilgtermiņa investīcijas fondu. Un pirmā Džufrīdas kundze uz vienu minūtu, lūdzu. In questo momento di grave crisi. E- Priekšādātāji, paldies. Šīs nopietnās ekonomikas krīzes laikā, kur ar katru, vien, ar katru brīdi šķiet arvien sarežģītāk un nespējam vienot tā, tās tikt ārā, mums ir nepieciešams radīt darba vietas, un tāpēc ilgtermiņa investīcijas var būt tās, kas ļauj mums to arī izdarīt. Tādā veidā radīsies darbība, piemēram, projekta infrastruktūrā, tāpat arī aktivitātes pētniecībā un izstrādē kas ļoti svarīgi izaugsmē kopumā. Ilgtermiņa investīcijas ir atslēgvārds, kad runājam par viedu izaugsmi kas ļautu mums izkļūt no krīzes. Eiropas ilgtermiņa investīcija fonds var dot būtisku vērtīgu līdzekļu avotu, jeb tādu ana, līdzekļu kanālu, eh, kas nodrošinātu finansējumu MBU vietējām pašvaldībām, bet ja vēlamies, lai šis fonds atbilstīgi darbotos, mums jādomā arī par fiskālo pusi. Mums ir skaidri un gaiši jāsaka, ka jānosaka ir arī nodokļu atlaides šādiem projektiem. Uh, investoriem tajos gadījumos, kad šīs investīcijas vērstas uz ilgtermiņu. Paldies tālāk, Maletič kundze, uz vienu minūti. Viņas nav klāt. Tomēr. Liels paldies! Ilgtermiņa investīcijas ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas ekonomikai. Un te ir vajadzīgs arī privātās investīcijas, kas ļautu uzlabot eh, pētniecības jomu un veicināt Eiropas Savienības konkurētspēju. Mums jāmēģina visdažādākajos veidos atbalstīt investīcijas un veicināt to apjomu, palielināt to apjomu. Eiropas Savienības programmas ar tieši šādu fondu veidu piedāvās jaunu finansējumu ilgter, ilgtermi, avotu ilgtermiņā. Un eh, mums tagad būs eh, mūsu rīcībā visa veida instrumenti, kas ļaus eh, uzlabot Eiropas Savienības nākotni. Tieši pateicoties šādām ilgtermiņa investīcijām, mēs varēsim eh, veicināt arī privāto investoru darbību. Tāpat laikā piedāvājot eh, dažādu veidu iegūmus arī pētniecības sektoram, enerģijas, transporta sektoram, maziem vidējiem uzņēmumiem, arī no tā būs kāds labums. Paldies! Tālāk došu vārdu Marijas kungam uz vienu minūtu lūdzu. Καταψήφισα την έκθεση. Priekšsēdētāji, paldies! Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tur tiek uh, runāts par tādām struktūrām un procedūrām, kas ir no, novedušas pie ekonomikas lejupslības. 1,6 triljoni eiro tika izmantot, lai glābtu bankas un redzam, ka bezdarbs Eiropas Savienībā turpina pieaugt, jo šie līdzekļi šobrīd no bankām netiek saņemt reāla ekonomikas atbalstam un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Visi tie miljardi, kas tika piešķirt šīm programmā iekļautajām valstīm, visa šī parāda ekonomika, kas tika īstenota, tā visa rezultātā ir tikai situācija pasliktinājusies. Bezdarbs ir pieaudzis, ir īpaši Grieķijā un mums ir jāpārliecinās, ka tiek izveidots nošķirti banku sektori, investīcija bankas un komercbankas. Bez tā nekas nenotiks. Paldies, tālāk Elikungs uz vienu minūti. Paldies! Priekšādātā vēlreiz paldies. Arī šoreiz var teikt, ka biju priecīgs, ka varēju balsot par šo ziņojumu. Un debatas, jāsaka, šorīt arī bija ārkārtīgi interesants. Referents Lamasūrkungs ir paveicis lielisku darbu strādājot pie šī ziņojuma Protams, ja vēlamies droši izkļūt no recesijas, tad ir vajadzīgas investīcijas. It īpaši investīcijas vajadzīgas tajās jomās, kur to pietrūkst, skaudri pietrūkst. Un te es runāju par tādām pamat infrastruktūru jomām - sabiedriskais transports, enerģija. Tieši par to runāju arī savas uzstāšanās laikā. Un tā kā tika teikt šorīt, Bankas šobrīd ir atguvušas savu darboties spēju. 70% no tiem iedzīvotājiem, kas vēl, vēlas saņemt aizdevumus, to šobrīd arī no bankām var saņemt. Un ja mēs turpināsim šāda veida investīcijas, tad pilnīgi noteikti mums izdosies no krīzes izkļūt sveikiem un veseliem, un Eiropa nonāks atkal pie izaugsmas. Paldies tālāk, Palčeka kungs. Priekšādētāji, paldies! Vēlos komisijai vēlēt veiksmi, strādājot pie ilgtermiņa investīciju fonda. Šādi fondi ir ārkārtīgi svarīgi, tīpaši tāpēc, ka Eiropai investīcijas ir vajadzīgas kā ēstē, vajadzīga jauna konkurētspējas priekšrocība, novatorisms. Un, protams, ka nepieciešams praksē īstenot arī kohēzijas politiku. Turklāt jāsaka, ka ekonomika pēc savu raksturu ir cikliska un tādējādi pēc izaugsmes nenovēršam allaž nāk lejupslība. Tas ir tikai loģiski, un es domāju, ka nu mums tagad būtu jāgatavo Eiropas Savienība arī turpmākām uh, grūtībām, mācoties no tām, ko esam piedzīvojuši pagātnē. Un tāpēc ir vajadzīga šī ilgtermiņa fondu in iniciatīva. Jo mēs varēsim uh, tikai mācoties no pagātnes krīzēm, gatavoties e, kaut kam tālākam. Esmu turklāt priecīgs, ka Čehijas viet, lauka attīstības ministrs runātājs tiek pārtraukts. Paldies! Tikai minūte paredzēta. Un tālāk pāriesim pie Tarabēlas kunga ziņojuma. Vispirms Šaidrovs kundze vienu minūtu, lūdzu. Děkuji, vážená paní předsedajíc. Lielas paldies priekšādātāji. Es nebalsoju par šo gala rezolūciju, sagatavo, kas sagatavot par Tarbēlas ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību. Ļaujiet man paskaidrot, kāpēc. Es domāju, ka esam šeit palaiduši garām zinām iespēju nosūtīt tādu spēcīgu vēsti no mums, kā Eiropas parlamentu, par to, kā saskatām iespējamo eh, sieviešu lomas veicināšanu, viņu labāku pārstāvību politiskās struktūrās. Jo, diemžēl, Eiropas parlamenta izstrādātā rezolūcija ietvēra tādus um, punktus un rekomendācijas, kur tika pausts atbalsts abortiem. Un faktiski ta, šeit aborts tiek uzskatīts par tādu kā kontracepcijas līdzekļu. Rezultātā parlaments iestājas pret šīm vēl nedzīvošajām dzīvībām, un man tas ir nepieņemami. Tas ir pārkāpums. Otrām kārtām parlaments pārkāpja arī subsidiaritātes principu, jo šie ir jautājumi, kas būtu jārisina dalību valstīm. Paldies, tālāk Pospišila kungs, lūdzu. Ja, paņi, ja. Liels paldies, priekšādātāji! Es atbalstīju šo ziņojumu par vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Domāju, tas ir ļoti svarīgs politisks temats. Un ja Eiropas parlaments vēlas, lai to saskat kā cilvēktiesību aizsargātāju, tad tādā gadījumā šāds dzimuma līdztiesības jautājums ir jāiekļauj mūsu darba kārtībā. Lielākās debatas bija par 45. šī ziņojuma punktu, respektīvi sieviešu tiesību pašām noteikt savu seksuālo un reproduktīvo veselību. Un tāpat tik runāts par iespēju pārtraukt grūtniecību. Es sākotnēji atbalstīju EKR sagatavoto šī punkta redakciju, kur tika teikts, ka šāda veida jautājumi jāskata atbilstīgi subsidētas principam, respektīvi katrai dalībvalstī pašai jāregulē šie jautājumi. Diemžēl šī redakcija netika apstiprināta, bet pēc tam es tomēr nobalsoju par 45. punktu paturēšanu ziņojumā, jo uzskatu, ka sievietēm ir tiesības pašām noteikt savu reproduktīvo veselību. Viss tās ir tikpat svarīgas kā kontracepcijas e, jautājumi. Un šīs šis jautājums, protams, jāskata li, dalībvalstu līmenī. Paldies, tālāk Džufrīdas kundzei vārds uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies. Protams, ka es nobalsoju par šo Tarabēlas kunga lieliski sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka tas bija ļoti labi izstrādāts. Viņš runā par visām tām barjerām, kas jānojauc, lai mēs varētu sasniegt reālu dzimumu līdztiesību. Tas nerunā, tas nav ideoloģisks jautājums, nē, tā ir realitāte, par ko šeit runājam. Uh, pensija, veselības aprūpa un tā tālāk. Šobrīd trūkst atbalsta tieši sievietēm. Trūkst atbalsta tām lomām, ko sievietes savu dzīves laikā spēlē, kā mātes, kā eh, bērnu audzinātājs, kā vecāku ļaužu aprūpētājs. Ja vēlamies sievietēm palīdzēt, tad tādā gadījumā ir vajadzības investīcijas labklājības situācijas veicināšanā. Labklājīga valsts visiem, protams, visiem ne tikai sievietēm. Ir jau ļoti labi runāt par eh, elastīgumu, par izaugsmu, bet pirmām kārtām tomēr jāliek, ka cilvēks ar viņu tiesībām un vajadzībām. Un lielākoties šeit jārunā tieši par sievietēm, lai tās spēj īstenot savu darbu un apvienot to ar ģimenes dzīvi. Paldies! Paldies! Neredzu zālēm Linaras kundz, tāpēc Lukas kungs nākamais. Es balsoju pret šo ziņojumu, jo es uzskatu, ka ir lieki vai pārāk daudz, daudz prasīts, lai kā cilvēktiesības tik noteikti sieviešu tiesības izvēlēties abortu. Es domāju, ka cilvēktiesības ir tiesības uz dzīvi un uh, šīs tiesības pienāks arī nedzimušajām dzīvībām. Protams, sievietēm ir jāizlēma pēc savas sirdsapziņas, bet automātisks tiesības uz abortu ir pretrunā ar cilvēku tiesībā, un tāpēc es uzskatu, ka Eiropas parlaments nedrīkst par to balsot. Es uzskatu, ka ir nepareizi, ka mēs cenšamies zem cilvēku tiesībām paslēpt um, cilvēku tiesību pārkāpumu, un tāpēc es balsoju pret. Paldies. Madame Morvai, une minūte. Marvais kundze, vienu minūtu lūdzu. Éppen hazámban Magyarországon. Paldies priekšsēdētāji. Manā valstī Ungārijā ir ļoti daudz sieviešu, pret kurām ir izdarīti noziegumi. Es bieži ar viņām tiekos, un ir nepanesam skatīties, kas viņām ir jānes, kāds smagums ir uz viņu pleciem. Viņām ir jākopj bērni jā, jāapkopjas līmī, ģimenes locekļi jānes, jāiznes uz saviem pleciem viss eh, maisaimniecības smagums un turklāt vēl jāstrādā. Viņiem ir jāpiera, jāpierāda, ka viņas ir gan sievietes, gan pilntiesīgas darba ņēmējas un par to viņas saņem daudz mazāku atlīdzību kā vīrieši. Katra daļa šajā dokumentā es eh, balsoju par. Es balsoju par tādēļ, ka tas varētu šo traģisko sieviešu stāvokli uzlabot. Bet eh, vienalga es nevarēju balsot par visu rezolūciju. Tas ir teikts, jā, sieviete, tev ir tiesības uz abortu, bet tas jau nepalīdz risināt eh, izsargāšanos jautājumu vai profilaktisko pusi grūtos apstākļos. Paldies! Signora, signora Presidente, ho apprezzato. Gentils kundze, paldies! Es esmu ļoti priecīga par eh, Tarabels kungu nospraustu ietvaru, bet man ir jāsaka, ka debates ir kļuvušas par ideoloģiskām debatēm. Protams, mums ir jāgarantē to cilvēku tiesības, kas ir grūtos apstākļos, un daudzos gadījumos tās ir sievietes. Mums ir jāgarantē uh, lai varētu pārvarēt eh, fundamentālismu runājot par šiem jautājumiem. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt pilsoniskās un cilvēktiesības, bet vienlaiks arī aizsargāt sievietes tiesības. Sievietēm ir tiesības eh, dzīvot eh, dzīvi bez seksuālas stereotipiem, ja viņas vēlas pārtraukt grūpniecību, tad tādām būtu jābūt viņu tiesībām, jo pretējā gadījumā viņām tiek atņemtas tiesības pēc brīvas gribas izvēlēties būt mātei. Es domāju, ka, cilvēki, ka sievietes ir tāds ārkārtīgi īpašs cilvēku kapitāls, un mums viņas ir jāaizsargā. Paldies, kundze! Sederovska kungs, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, darbie kolēģi! Es nevarēju atbalstīt šo ziņojumu, lai gan tā mērķis bija panākt kaut ko izšķirošu. Bet šis izšķirības moments eh, saskana ar subsidiaritāti, un tas ir pārāk. Un daudz, es uzskatu, ka daudzām lietām būtu tomēr jāpaliek dalību valstu ziņā, piemēram, sieviešu reproduktīvā un seksuālā eh, dzīve, kā es jau daudzreiz esmu teicis, pat Eiropas Savienība un tās likumdevēji ir ierobežoti, un tāpēc nevajadzētu to aizmirst visam savus robežas. Paldies, Morgāno kungam vārds lūdzu. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, balsoju par Tarabels kunga ziņojumu un piekrītu daudziem, kas šeit uzstājās. Uh, ir daudz, šajā ziņojumā ir daudz pozitīvu lietu, kurām es piekrītu, taču ir kas tāds šajā tekstā, proti tiesības uz abor, veikt abortu Eiropas līmenī, kas eh, vakardien transformēja debats un arī mainīja balsojumu šodien un pārveidot to par kaut ko citu. Jāpievēršas eh, tai traģiskajai pusē, kas ar to ir saistīta. Es domāju, ka subsidiaritāte ir paredzēta līgumos, un tā tas Un, ja mēs runājam par veselību un reproduktīvajām tiesībām, tad jāsaka, tas nu, tiešām ir dalībvalsts līmeņa jautājums. Ja nebūtu bijis šis aspekts, tad mēs būtu balsojuši par šo te rezolūciju, jo es atbalstu ļoti daudzus tās elementus, bet es baidos, ka, nu, man tāpēc nācās atturēties tieši šī te konkrētā elementa dēļ. Paldies, Lor, Flor, eh, Florences, Florences kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, šīs dienas balsojums bija ārkārtīgi svarīgs. Tas bija balsojums, kas skaidri parādīja atbalstu Tarabēlas kunga rezolūcijai. Es domāju, ka tas zināmā mērā mīkstina parlamenta vainu attiecībā uz skaleru ziņojumu. Ja mēs runājam par Eiropu, tad jārunā par uh, sieviešu tiesībām un sieviešu pašnoteikšanos. Es domāju, ka Tarabels kunga rezolūcija ļaus cilvēkiem saprast, ka taupība ir uzbrukums mūsu tiesībām, kas ietekmē ne tikai sievietes, bet arī samazina mūsu kā labklājības valstu spēku un tiesības. Mums ir jārunā par tiesībām, par eh, sieviešu situāciju nodarbinātības jomā, jo dažkārt tas tiešām ir ļoti bēdīgi. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji pārtrauc runātāji. Šogors, šogor kungs lūdzu, viena minūte. Paldies! Pagājušajā svētdienā svinējām Startautisko sieviešu dienu tā ir liederīga, bet ar to nepietiek, lai nodrošinātu dzimumu vienlīdzību. Es gribētu runāt par uh, sieviešu tirdzniecību, kas skar vairākas dalību valstis, tīpaši Austrum Eiropā. Uh, Nākamais punkts ir nodarbinātība un sievietes. Sievietes ekonomikas jomā ir mazāk aizsargātas, taču tāpat ir jāņem vērā, lai šīs darba vietas būtu kvalitatīvas un te jārod struktūrāls risinājums. Vēl viens jautājums, kas man šķiet ļoti svarīgs un kas izskanē arī šajā ziņojumā, ir saistīts ar, ar sievietes lomas stiprināšanu ekonomikā saistībā ar bērnu kopšanu 2020 12. gada Barcelonas padomu secinājumi joprojām nav īstenot daudzās dalību valstīs, tā skaitā manā valstī. Paldies, Džambātska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Godājamie kolēģi, es nevarēju atbalstīt šo ziņojumu, jo bažīģos, ka ārējie faktori iejaucas cilvēku privātajās un ģimenes dzīvēs. Es un mana politiskā grupa uzskatām, ka ģimenes uh, attiecības eh, tā ir jāpatur tradicionālas. Manā valstī, Bulgārijā, ģimene veido sievieti un vīrietis, un esmu pret jebkādu ārēju komisijas vai citas institūcijas iejaukšanos ģimenes attiecībos. Ik vienam ir tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz savu ģimeni vai savu veselību. Ģimenes problēmas attiecības starp sievieti un vīrieti ir jāpatur tradicionāls, kādas tās ir bijušas gadsimtu garumā. Nāk, paldies, nākošais runātājs deputāts Kelīs priekšsēdētāji, es atbalstu līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm, un jo drīzāk, jo labāk. Bet tajā pašā laikā ir ļoti žēl, ka rezolūcijā ir ieteikumi attiecībā uz abortu veikšanu viscaur Eiropā, tāpēc es esmu pret šo rezolūciju un pret viss caur esošu abortu jēdzienu. Es uzskatu, ka pār to ir jālemj dalību valstīm. Un tik tiešām aborti attiecas uz sievietēm un nevis uz vīriešiem, bet kad mēs apspriežam šo tēmātu, tad, manuprāt, mums ir jākoncentrējas uz patiesu līdztiesības jautājumu, un jo drīzāk, jo labāk. Paldies, nākošais runātājs deputāte Petīrā. Paldies, priekšsēdētāji! Ad, šīs ziņojums nesola līdztiesības principus visiem. Līdztiesības vārds ir virsrakstā, bet tālāk tas uh, izzūd un ļoti žēl, ka mūsu līdzpilsoņu līdzekļi tiek izšķērdēti šāda ziņojuma sarakstīšanai. Un turklāt tas ir pretrunā ar Eiropas vērtībām, taiskaitā subsidiaritāti. Šādas ziņojumas uh, apdraud pašus uh, Eh, mūsu principus un tiesiskumu. Esmu nobažījusies par to, ka netiek atzītas patiesās problēmas eh, diskriminācijai sabiedrībā un ļoti žēl, ka šis ziņojums, kam būtu jāveicina līdztiesība patiesībā, eh, sludina abortus Mēs visi daudz zinām līdztiesību, bet nesam gatavi to atbalstīt. Paldies pāriem pie balsu skaidrojumu par Mesešmita ziņojumu. Pirmais runātājs deputāte Džufrēda. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju e, par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas pilsoņu uh, labklājībai. Digitālais sektors, transports, citas nozars ir būtiskas un tāpat arī ir jāpievērš e, lielā nozīme tam, ko mums piedāvā šīs iespējas un ietekme uz e, mūsu pilsoņu dzīvi. Konkurences politika nav vienīgā, kas pārvalda mūsu dzīvi, un es piekrītu tam, ka ir jākoordinē iniciatīvas, bet ir nepieciešama izaugsme un nodarbinātība. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Borzāna. Paldies, priekšsēdētāji! konkurence tie ir prezentēta kā viens no galvenajiem dzinējspēkiem Eiropā. Ļoti tomēr ļoti daudzi patērētāji sūdzās par to, ka nevar veikt pirkumus pārrobe, pārrobežām Eiropā. Ja es vēlos kaut ko iegādāties eh, no Igaunijas, tad serveris man atbild, ka šīs pakalpojums man nav pieejams. Ja es vēlos iegādāties elektronisku abonementu, tad nereti eh, man ir bloķēta pieeja tām, ko jau esmu apmaksājusi. Ar to saskaras daudzi mūsu patērētāji, un mums ir jāapzinās, ka ļoti daudz vēl ir darāma, līdz tiks pabeigts vienlīdzīgs tirgus. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Marijas. Paldies priekšsēdētāji, konkurētspēja ar atsevišķiem nosacījumiem varētu atbalstīt izaugsmi un darba vietu veidošanu šajā stingrās taupības Eiropā, bet, lai konkurence darbotos, ir jācīnās pret sociālo dempingu, kas grauja e, eh, strādājošo tiesības. Tāpat arī ir jācīnās pret fiskālo dempingu, līdzīgu e, eh, lukslīgs un citiem gadījumiem. Tāpat mums ir jārespektē subsidiartātes princips, jācīnās pret netaisni, negodīgu konkurenci un jāpalielina Eiropas parlamenta um, kompetences. Tā kā š, tas ziņojumā nebija atrodams, balsoju pret. Paldies, nākošais runātājs Ivāna Maletičam. Paldies, priekšsēdētāji. Brīva konkurence ir viens no izaugsmes dzinējspēkiem Eiropas Savienībā. Tomēr atšķirīgās likumdošanas fragmentē vienoto tirgu un apgrūtina veselīgu konkurenci, veido monopolus, kuru sakarā mums rodas jautājums, vai esošā konkurence ir pietiekami spēcīga, la, tāpat arī atsevišķas cenu atšķirības rodas no dažādas pieejas dalību valstīs. Uh, izmantojot subsīdijas un nodokļu samazinājumus. Ir jāmodernizē valsts palīdzības mehānismi, lai tie būtu nevis šķērslis, bet pamudinājums konkurencei. Paldies! Nākošais runātājs Rūža Tomāšičam. Paldies, priekšsēdētāji! Es atbalstīju šo kolēģi Messeršmita ziņojumu konkrēti labāka konkurence tirgu ir patiesas priekšnosacījums izaugsmēji. Pasvītroju, ka tas, ka atsevišķu dalībvalstu tirgi ir liberalizēti, ir tikai uz papīra, ir visai neveiksmīgi. Tāpat arī ir vērojami dažādi dempingi, uh, un citas negodīgas prakses, kā rezultātā veidojas absurdas situācijas. Un sākotnēji šķiet, ka pakalpojums ir pieejams par zemāku cenu, kuras neatbilst patiesībai. Ja mēs vēlamies veidot e, vienotu tirgu, mums ir jānodrošina spēles noteikumi, kas ir vienot visiem. Paldies! Nākošais runātājs Sonija úgy mint szocialista képviselő és. Paldies, priekšsēdētāji. Kā sociāldemokrātu deputāts un ēnu referents es balsoju par šo ziņojumu. Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka ar šo ziņojumu mēs esam spēruši tālāku soli, lai aizsargātu darba vietas un uh, stiprinātu sabiedriskos uh, pakalpojumus. Ne es, ne mana politiskā grupa spēja atbalstīt to, ka ALDE grupa iestājas par privatizāciju, piemēram, transporta nozarē. 85. ziņojuma punkts nevar tikt atbalstīts. Un tāpēc mēs nevarējām, neraugoties uz šo te punktu, tomēr atbalstīt ziņojumu. Paldies! Nu, pas... Paldies! Pārējiem tālāk pie Balzā, balsu skaidrojumiem par zābas bidegan ziņojumu par starpbankoms izmaksām. Un došu vārdu vispirms Lopes Ebermeho kundzei vārdu. Presidenta, Paldies priekšsēdētāji, es balsoju pret ziņojumu par ECB, jo neuzskatu, ka e, tās rīcība pelna Eiropas parlamenta atbalstu un leģitimizēšanu. Eiropas centrālās bankas uzdevums būtu atbalstīt ekonomikas atveseļošanu dalībvalstīs, atbalstot tirgus, valsts parāda emisiju un noguldītāju depozītu stabilitāti. Bet tā vietā, drāgī, pūš jaunus finanšu burbuļus un nogriež kredītus tām valstīm, kur valdības cīnās par strādājošo vairākumu sociālajām tiesībām. Tas ir nedaudz diskrētāk nekā savā laikā trišē rakstītās vēstules, savā laikā pieprasot samazinājums un darba reformas, tomēr tikpat brutāli. Ar šodienas balsojumu vairākuma partijas vēlreiz apliecina, ka tās vairāk domā par finansēm un nevis par solidaritāti ar Eiropas tautām. Paldies! Neredzu gan Lukas kungu zālē, viņš šķiet ir devies prom, nu tad nekā, došu tālāk Vardži Frīdas kundzei uz vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Šajā ziņojumā par Eiropas centrālās bankas 2013. gadu pārskatu tiek vērsta uzmanība uz atsevišķiem šīs bankas darbības aspektiem. Nu, jāsaka, banka sāks izmantot tādus diezgan nekonvencionālus instrumentus. Uh, cenšoties nodrošināt cenu stabilitāti un tāpat laikā izaugsmu, bet ar pašreizējiem mēriem nav pietiekami vajadzīgas struktūra reformas, lai uzlabotu investīciju darbību. Es domāju, ka šī, šīs bankas valdes protokola publicēšana un publiskošana, manuprāt, ir pozitīvs solis skatāmies uz šīm iestādēm un nereti rodas tāda kā neusticēšanās un pat tāda nepatika, ja darbs norisinās nepārskatāmā veidā. Neredzu zālē arī Ruijas kundze, tāpēc Marijas kungs tālāk saka priekšādātāji. Paldies! ECB ziņojums 2013. gada pārskats. Es balsoju pret šo ziņojumu, jo tur tiek slavēts tas fakts, ka ECB nu ir pārvērsta par tādu kā valsti valstī. It īpaši Grieķijas gadījumā Mario Draghi pārkāpa līgumus, uzspiežot kaut kāda veida ECB politiku, politiku Grieķijas iedzīvotājiem. Nē. Liels paldies par šo grozījumu, ko saņēmu savam, eh, atbalstu savam grozījumam. Tad, kad tik runāts par to, ka jāizbeidz visu veidu interešu konfliktu, ECB darbība nevar risināties tā, ka tā līdzdarbojas šai trojkā vienlaicīgi, tāpat laikā it kā esot neatkarīga objektīva vidutāja Mēs trojku jau esam izslēguši no savas valsts, un tā ir tā vēsts, kas, ko arī sabiedrība pauda aptaujās. Es domāju, ka cīņa vēl tikai turpinās, un tas tagad ietvers arī ECB. Paldies tālāk, Kelīkungs. Liels paldies! Paldies priekšsēdētāji! Es balsoju par šiem priekšlikumiem un ziņojumu. Tieši tāpat, kā to darīja visa mana grupa. Un eh, man tas bija jādara, Tāpēc, ka es biju šeit tajā naktī, kad priekšādātājs Dragi lika priekšā savu priekšlikumu. Un ceru, ka ar mūsu balsojumu mēs spēcinājām tās diskusijas, kas norisinājās šai saistībā. Gribu viņa darbību uzslavēt. Es ļoti atzinīgi vērtēju visu, kas teikt ziņojumā, bet tāpat laikā man jāsaka vēl kas. Šobrīd Čaltenamā notiek zirgu skriešanās sacīkstas. Un, nu, gandrīz kā tāds kvantitatīvais īzings, tā teikt. Cerēsim, ka tās zirgs, uz ko mēs liekam eh, savu, savu, savas derības, eh, vinnēs. Un cerams, ka līdzīgi būs arī ar Dragīgu. Un paldies Pulčaka kungs noslēgumā. Paldies priekšsādātāji. Protams, Vēlos, lai mana kolēģa derības vainagotos ar panākumiem, bet, ja runājam par ECB 2013. gada pārskatu, tad gribu izmantot šo iespēju, lai atbalstītu tos soļus, ko ECB ir spērus līdz šim. ECB gan ir uzsākusi tādu grūtībām e, klātu ceļu uz mērķi, kontrolēt inflācijas un deflācijas eh, situāciju Eiropā. Nedrīkstam ļaut šiem procesiem aiziet tādā nekontrolētā spirālē. Tas var radīt Eiropas Savienībai milzīgas problēmas. Un tāpēc eh, jāļauj ECB rīkoties. Mēs runājam par lieliem līdzekļiem, bet deflācijas risks, ar ko saskaramies šobrīd, pilnībā attaisno tos soļus, ko ECB īstenojas, un tāpēc ECB ir pelnījis mūsu atbalstu. Paldies! Līdz ar to runātājs saraksts ir izsmāts. Gribu jūs informēt, ka ar trešā punkta, trešo apakšpunktu kon